Līdz ar to mēs esam izsmēluši viens minūtes runas. Un ir pienācis laiks izskatīt jautājumu par uh, bēgļu, noslīkušiem bēgļiem. Barokungam vārds. Tātad, protams, ka tas ir ļoti uh, satraucošas ziņas, un saskaņā ar dažiem uh, avotiem tur bija aptuveni 275 cilvēki, no kuriem lielākā daļa ir uh, pazuduši, un mēs izsakām savu līdzjūtību bojā gājušajiem un viņu radiniekiem, un kaut arī tā ir vienkārši katastrofa. Mēs joprojām īsti nezinām, kāda ir tās iemesli, un noteikti atbildība būtu jānes tām kriminālajām organizācijām, kas strādā un darbojas pie Lībijas eh, krastiem un kas pelna uz citu ciešanu rēķinu, un komisija uzskata, ka tas ir nepieņemami, ka šis fenomens pēdējo gadu laikā kļūst ar vien eh, aktīvāk izmantots, un mēs cenšamies pielikt eh, punktu šādai darbībai, un Lībijai arī ir jāuzņemās savai, savu atbildības daļu un jācenšas cīnīties ar cilvēku nelegālu pārvadāšanu un novērst to, ka tādi nelegāli eh, darboņi eh, sūta cilvēkus kuģos pārkāpjot suverēnu valstu robežu. Tāpat arī nepieciešams sniegt uh, aizsardzību tiem migrantiem, kuriem tas ir nepieciešams, saskaņā ar attiecīgajām, uh, attiecīgajām konvencijām, tad, piemēram, Panamas konvencija, kas 68. un 69. gadā slēgta ir Eiropas komisija jau vairāk kārt ir lūgusi Lībijas varas iestādes uzņemties savu daļu no atbildības un ieviest efektīvus pasākums šīs problēmas risināšanā, sadarbojoties ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm. Mēs esam piedāvājuši aizvien pieaugošu finansiālu atbalstu Lībijai. Tomēr ir absolūti skaidrs, ka Lībijas varas iestādēm ir nepieciešams izmantot šo atbalstu tādā veidā, lai varētu apkarot šādu cilvēku tirzniecību viņa teritorijā un e, stiprināt kontrols savas robežās. Un tāpat varas iestādēm ir jāizstrādā sistēma, kas e, ļautu tiem uzņemt migrantus saskaņā ar starptautiskajiem, starptautiskajiem tiesību normām. Jā, Libija e, ir apņēmusies sadarboties, un kas e, nozīmē, ka viņi varētu sniegt palīdzību e, kuģiem vidusjūrā. Nākšu divu mēnešu laikā būs divas jūras operācijas, kas būs uzsākts ar Frontex palīdzību, kas izmaksās aptuveni 24 miljonus Komisija aicina visas Eiropas Savienības dalību valstis sadarboties, ieviešot šīs divas eh, aktivitātes. Tāpat ir arī svarīgi, ka dalību valstis demonstrē savu solidaritāti ar Itāliju un Maltu, kas ir pakļauti šādai eh, migrantu plūsmai no Lībijas. Lībijai ir jāuzņemas savu atbildības daļu attiecībā uz šādu nelegālo imigrantu pieņemšanu atpakaļ, kas ir izceļojuši caur viņu teritoriju. Mēs esam konstatējuši, ka Itālijas varas iestādes uzskata, ka no 15. māja varētu tikt e, veiktas kopīgas patruļas kopā ar Lībijas e, jūras spēkiem viņu teritoriālajos ūdeņos, lai varētu pārtvert un sniegt nepieciešamo atbalstu tiem nelegāliem imigrantiem, kas atrodas uz kuģiem šajā teritorijā. Mēs ceram, ka Lībija izmantos savus jūras eh, spēkus šo mērķu sasniegšanai. Toties papildus tam komisija uzskata, ka prioritāte būtu jāpiešķir cilvēciskumu aspektam šai problēmā. Migranti uztic savu dzīvību kontrabandistiem. Tie lielākoties ir cilvēki, kas bēg no vajāšanas, kas bēg no kara. Mēs ceram, ka šo pēdējo dienu notikumi visās mūsu dalību valstīs novedīs pie šīs problēmas nopietnības apzināšanās. Mēs ceram, ka kopā ar dalību valstīm uh, ar Eiropas parlamenta atbalstu mēs varēsim sagatavot Stokholmas programmu, kas piešķirs prioritāti tādai globālai pieejai imigrācijai. Un tieši tāda pieeja ir nepieciešama, lai uh, varētu tikt galā ar migrācijas plūsmām. Mums ir jāapzinās, kāda ir situācija tajās eh, izcelsmes valstīs, no kurien šie bēgļi izceļo. Tā pašā laikā šai stratēģijai ir jāļauj mums padziļināt dialogu ar mūsu Āfrikas partneriem. Un kas attiec uz attiecībām starp Eiropas Savienību un Āfrikas valsts Savienību, tad mums ir nepieciešams eh, reaģēt uz to eh, vienā balsī, rodot kopīgu risinājumu, Tāpat mums ir jāizmanto tās iespējas, kas rodas no parastās migrācijas plūsmas, tātad virzienā uz Eiropu. Tāpat mums ir nepieciešama stratēģija, kas ļautu piešķirt papildus finansiālu atbalstu, stiprināt sadarbību ar izcelsmes valstīm un caurceļošanas, jeb tranzītu valstīm, lai cīnītos ar tām organizācijām, kas nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību un lai nodrošinātu eh, migrantu tiesību aizsardzību. Ar šo, šādu stratēģiju palīdzību mēs varētu labāk pārvaldīt to cilvēku ierašanos, kas uh, izmantojot savas tiesības, pieprasa patvērumu Eiropas Savienībā, lai mēs varētu arī attīstīt savu spēju uzņemt bēgļus, sadarbojoties ar citām valstīm. Priekšsēdētais kundze, uh, dāmas un kungi. Pirms vairākām nedēļām es pats biju Lampedēzē un, un Maltā un pats savām acīm redzēju un no savām ausīm dzirdēju, ko cilvēki ir pārdzīvojuši, kuri ir piedzīvojuši eh, šo drausmīgo risku, nododot savu dzīvību kontrabandistu rokās. Un es varu sacīt, ka pēc šī incidenta mums šī problēma ir jāuztver vēl nopietnāk. Un mums ir jāaicina katra dalība valsts tiešām apzināties, cik nopietna šī problēma ir un ka tā kļūst arvien nopietnāka. Tā apdraud cilvēku dzīvības, nostādot cilvēkus briesmīgos apstākļos. Tāpēc es vēlos pateikties Eiropas parlamentam, kas ir lūdzis komisijai sagatavot šo paziņojumu. To es arī labticīgi esmu darījis. Un es arī gribu apņemties personīgi neatkārtot to, traģēdiju, kas ir notikusi. Paldies! Paldies, priekšādātā kungs, saka priekšādātāja. Paldies, komisār kungs, priekšādātājs. Tālāk, Dievs Demera. Priekšādātājs kundze. Šodien paužam savus, savu līdzjūtību par šo šausmīgo traģēdiju, par tiem daudziem bojā gājušajiem vidusjūrā. Šie cilvēki faktiski tik piemānīti. Viņi bija nevainīgi upuri šai traģēdijai. Viņa vēlējās doties uz kādu citu, uz kādu citu valsti, prom uz Eiropas Savienību, un vidusjūra viņiem kļuva par kapu. Viņi devās uz šo nezināmo Eldorado, uz kuru ceļš pilns risku, un lūk, pa ceļam viņi tik, jau tiek sodot. Sodīt Eiropas Savienībā un dalību valstīm vajadzētu izrādīt lielāku solidaritāti, lai izvairītos no šāda veida traģēdijām. Mēs esam daudz ko darījuši, bet tomēr tik daudz nemaz panākuši nesam. Esam redzējuši, lūk, kāda rezultāta ir pie Lībijas krastiem. Cik ļoti ierobežotā veidā tomēr mūsu politikas ietekmē šo situāciju. Protams, tiek nodoti šim jautājumam arī līdzekļi. Perfektu risinājumu nenoliedzami nav bet tāpat laikā mums ir vajadzīga apņemības pilna politika. Mums jāizveid, jāizmanto tāda veida politikas, kas strādā ar izcelsmes valstīm, ar tranzītu valstīm, jo sadarbība ar šīm valstīm ir absolūti nepieciešamība. Daudz labāk vajadzētu, piemēram, publiskot, radīt informāciju par to, cik daudz izdevīgāk ir legālā migrācija. Uh, Un tāpat laikā šīm eh, izcelsmes valstīm un tranzītu valstīm vajadzētu pastiprināt robežu kontrolas. Ja, turklāt jāstiprina policijas spēki, kas cīnās ar šiem cilvēku kontrabandistiem. Un savu, savu ārtavu šeit jādod arī mm, imigrantu uzņēmēju valstīm. bet ar to, ko šobrīd darām, ar to nepietiek. Mums ir jāstiprina Frontex. Tam jāpalīdz kontrolēt šie kritiskie punkti, uz kuriem spiediens tiek izdarīts vislielākajā mērā, īpaši nelegālās imigrācijas jomā. 24 miljonu eiro jūs minējāt, komisāra kungs. 24 miljoni tas uh, ir labi, bet es domāju, ka vajadzētu vēl vairāk līdzekļus Hermes programmai. Mums jāsaprot, cik šī problēma nopietna. Nākamā Napolitāno kundze divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji! Mēs runājam par vairāk kā 500 cilvēkiem, kas gājuši bojā šai jūrā. Tā ir lielākā traģēdija kopš faktiski otrā pasaules kara. Un tāpat laikā Eiropas Savienība šķiet nodarbojas ar citiem jautājumiem. Dažas valsts, kā piemēram Itālija, domā, ka viņi ir sevi pasargājuši, parakstot divpusējus nolīgumus, kā piemēram nesnēs līgums ar Lībiju. Bet tā taču nav. Šajā nolīgumā, kas parakstīts ar Lībiju, sasaistīta virkne dažādu faktu Piemēram, tur tiek runāts par noziegumiem, kas pastrādāti kolonialisma laikā, tāpat laikā tiek eh, pieprasītas eh, saistības ierobežot imigrantu plūsmu, un Itāļu investīcijas Lībijā šobrīd piesaista virkni jauniešu no citiem Āfrikas nostūriem. Ja mēs runājam par 5 miljardiem dolāru, kas tika apsolīti, bet tāpat laikā tomēr netiek piešķirti, netiek nodoti valsts rīcībā, cilvēki ierodas šai valstī, tad ko tad lai viņi dara? Kas tad vēlāk notiks ar urāna iegūšanas nozari? Tur būs problēmas arī ar toregu ciltīm, kas arī lielā mērā var tikt iesaistīts kontrabandistu aktivitātēs. Es šo informāciju saņēmu no žurnālistiem, un tas nozīmē, ka Arabas valdība šeit spēlēs ar uguni. Ja situācija nemainīsies, un tas nenotiks gana strauji, ja Eiropa nes, nespēs rīkoties ar pozitīvu politiku palīdzību, tādu politiku palīdzību, kas būtu konsekventa, atbilstīga mūsu vērtībām, tad nebūs darīts pietiekami, lai izvairītos no šādām traģēdijām. Un šķiet, ka informāciju mēs cenšamies tikai noklusēt, kā tas piedzīvots pēdējās dienās. Mums ir beidzot jātālinās no šīs retorikas par politiku un rīcību, bet jāķers pie darbiem. Paldies, Napolitāno kundzei! Nākamais Alde grupas vārdā Deprēkungs, vien minūte lūdzu. Priekšādātāja kungs, dāmas un kungi, savas grupas vārdā Es gribēju noliegt galvu šīs traģēdijas priekšā un arī, nu, atklāt sakot, izteikt savas bažas par to cinismu, kas saistīts ar to. Mums jāskatās realitātei acīs, acīs priekšsādātāji. Un fakts ir tāds, ka šīs reālās robežas pie Eiropas Savienības dienvidu eh, krastiem nav drošas Tikko kuģi atstāja Āfrikas krastus, Ziemeļāfrikas krastus, tā viņiem rodas izvēle. Izvēle starp nāvi un ciešanām. Ja šiem kuģiem izdodas sasniegt Eiropas krastus, pirm, tad šie cilvēki pēc tam tūlīt atkal tiek izraidīti. Kad tad beigu beigās mums būs pilnvars veikt sarunas ar izcelsmes un tranzītu valstīm, tā lai varētu slēgt reāls partnerības nolīgums protams, ir vajadzīgs arī šis skaidrais robežu kontrols elements, bet tā pašā laikā, un tas ir vēl svarīgāk, ir jārisina jautājums par legālo migrāciju cilvēkiem, kas ierodas Eiropas Savienībā. Ja šāda nolīguma nebūs, tad tādā gadījumā visi šie kuģotāji nu, nonāks tikai un vienīgi kapsētās. Un ar līdzjūtību mēs neko daudz šeit visi nepanāksim. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies Deprai kungam. Tālāk zaļo grupas vārdā divi pars minūtes Flotras kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Cik cilvēki tad bija šī kuģa, no kurienes viņi nāca, tur bija bērni, sievietes, viņi visi bija bēgļi, krasta apsardze, meklē šos cilvēkus. Tik daudz jautājumu, uz ko nav atbildēts, vai tur nezinām, cik tad liels ir šīs humānās izmaksas, bet mēs saprotam, ka simtiem cilvēku zaudējuši dzīvības. Un laika gaitā tūkstošiem cilvēku zaudējuši savu dzīvību vidusjūrā. Šovakar mums vajadzētu padomāt par tiem tūkstošiem migrantu, kas cenšas rast patvērumu. Viņi mūk no drausmīgiem apstākļiem, no reģioniem, kas ir katastrofa un kāru plosīti. Uh, Viņi nav atteikušies no cerības uz labāku dzīvi, un tāpēc cenšas ierasties Eiropas Savienībā centieni apkarot migrāciju ir likuši migr šiem imigrantiem uzņemties vēl riskantākus veidus, kā izkļūt no savām valstīm. Turpmākajās pāris dienās mēs runāsim par kopējo krasta apsardzes patruļu uh, rīcību, bet tieši šīs patruļas un šī programma jau ir likusi šiem imigrantiem tādā bīstamā veidā šķērsot vidusjūru. Patruļas un zaloņdrātis neapturēs cilvēkus, kas vēlēsies bēgt no savas valsts, un tāpēc mums jāuzdod šādi jautājumi. Vai Eiropa ir gatava uzņem, uzņemties sekas šai izvēlei, savai izvēlei? Nu, mēs to negribam, un tāpēc es aicinu komisiju un dalībvalstu darīt visu iespējamo, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, lai, kas eh, do, dodas jūrā, lai meklētu šo labāko dzīvi. Turklāt vajadzētu atjaunot arī starptautiskās jūras tiesības, kas uzliek par tiesībām, par pienākumu palīdzēt visiem cilvēkiem, kas uz jūras eh, atrodas bīstamā stāvoklī. Mums ir jārunā ar šīm valstīm, kas nedod nekādas cilvēktiesību garantijas un kāpēc cilvēkiem jāatstāj šīs valstis. Mums ir jā, jāsaprot, ka šiem cilvēkiem ir jāspēj pieprasīt starptautiskā aizsardzība jebkurā valstī. Šie cilvēki, kas pazūd jūrā, bieži vien nav tikai vienkārši nelegāli imigranti, tie ir cilvēki. Bieži vien viņi cieši no tā, ka vīzu, siste, vīzu piešķiršanas sistēma ir netaisnīga, tā ir korumpēta. Uh, Mm, tie trešo valstu cilvēki, kas cenšas ierasties Eiropas Savienībā, vienalga vai e, tur strādāt vai darīt ko citu. Mēs gal galā izmantojam trešās valstis, vienalga vai tas būtu lauksaimniecības dempinga ziņā vai citā veidā. Paldies, saka priekšsādātājs. Un tagad Eiropas apvienoto kreiso grupu pārstāvēs divas minūtes Kataņas kungs. Paldies, priekšsādātāji! Jā, jau mēs tiešām kārtējo reizi piedzīvojam drāmu vidusjūrā. Mēs redzam, cik neiespējams dimensijas jau tas ir tiešām sasniedzis, cik daudz cilvēku cieš arvien biežāk un biežāk. Mums jāapskatās, kādi ir šie cēloņi. Tas ir visbiežāk cilvēka pamatbrīvības, cilvēka brīvību uz dzīvību pārkāpums. Mēs redzam, ka tās ir vīrieši, sievietes, kas ir miruši vienkārši labākas dzīves centienu dēļ. Viņi gribēja doties prom no valstīm, kuriem bija ārkārtīgi sarežģīta eksistence. Tāpēc mums jāpatur acis priekšā vienmēr tas, ka šie cilvēki, kas dodas uz šādām, ar šādām laivām, tik ļoti riskē ar saviem dzīvībām, nav nekāds izņēmums. Tas ir tiešām jau tāds paredzams sekas imigrācijas politikai Dienvidu vidus jūras uh, valstu reģionā, tas ir tāds represīvas politikas sekas, kas uh, grib visur mūsu piekrastēs izvilkt ceļundrāts. Un tieši tāpēc dalībvalstu ziņā ir tiešām panākt to, lai dalībvalstis solidāri sadalītu šo uzdevumu. Nav nekāds cits iespējas šiem cilvēkiem ierasties Eiropā, un viņiem nav iespējams arī normālā veidā ienāk, iekļauties Eiropas darba tirgu. Tā līdz ar to sanāk, ka mums tiešām mēs viņam nemitīgi liedzam šāds patvērumu tiesības. Tāpēc mēs sanāk, ka nemitīgi pārkāpjam šīs tiesības. Šās tiesības viņam atvēl vai īstenībā pat neatvēl autokrāti režīmi un tie, kas grib tiešām nokļūt uh, Eiropā, sanāk, ka viņi ir pakļaut šo atsevišķo cilvēku lēmumu, kas viņus nolem dzīvībai vai nāvei. Ir vairāk tūkstoši cilvēku, kas katru gadu mēģina iekļūt Eiropā, bet, diemžēl, ir bojā uz jūras. Priekšsēdētāji, es tiešām aicinu, lai arī priekšsēdētājs Poterings šodien sēdi atklāt ar vienu minūti klusuma. Un es pateicos viņam, ka viņš ievēroja manu lūgumu. Bet, manuprāt, šāda viena minūte neko daudz nedod. Mums tiešām vajag izveidot nopietnu politiku, konkrētu politiku. Un mēs arī norādām, ka šajā parlamentā mēs neko nedrīkstam, nekad vairs nedrīkstam pieļaut šādas nāves. Paldies! Tagad vārds eh, komisāram Braukungam. Jā, paldies. Es izteikšos pavisam īsi. Es um, varu atsaukties uz to, ko ieteica arī prezidents. Mums tiešām ir jāpanāk globālā partnerība. Mēs nevarēsim vieni paši atrisināt šo problēmu. Mums, kā Eiropiešiem, ir īpaša atbildība. Mēs apzināmies to un tāpēc mēs vēlamies vairāk virzīt un atklāti veidot legālo migrāciju. Tāpat laikā mēs arī gribam īstenot savu pienākumu uzņemt cilvēkus savās valstīs, bēgļus, tos, kas bēg no kara. Tomēr Eiropas parlamenta priekšā var jums arī teikt, ka šī atbildība par bēgļiem ir arī atsevišķu trešo valstu ziņā ar kurām ir ārkārtīgi sarežģīti risināt šādas sarunas. Tāpēc jau mēs gan nedomājam atteikties no sarunām. Lībija, piemēram, ir viena no valstīm, kurai arī ir sava atbildība, lai šāda cilvēka kontrabanda vispār nevarētu notikt. Viņam vajadzētu ļoti aktīvāk jau sauszemes rīkoties, lai saņemtu ciet, apcietinātu šādus kontrabandistus. Tāpēc kā to vispār varam iztēloties, ka Lībija pieļauj, ka šādas pārlādētas laivas atstāja Lībijas krastus? Kā viņi var noraudzīties, ka šie cilvēki dodas atklātā jūrā? Tur taču skaidri redzams, ka tā cilvēka kontrabanda. Tāpēc mēs turpināsim sarunas ar vairākām valstīm, taču jau to nos, norāda, ka ir vairākas valsts, kas neievēro savas starptautiskās saistības. Es uzskatu, mums visiem ir jāspēj mobilizēt savi spēki, lai tiešām novērstu šādu traģēdiju atkārtošanos. Paldies! Paldies jums, komisār! Līdz ar to varam izskatīt nākošo darba kārtības jautājumu, kas ir Laks kungs ziņojums par kopienas vīzu kodeksu. Laks kungs, lūdzu jums vārds. Jā, paldies priekšsēdētājiem!